was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen. Godātie kolēģi, cienītās kolēģis, atsākam darbu. Iepriekšējās sēdes, tātad vakardienas sēdes protokols tagad ir izdalīts, un ja ir kādi iebildumi, tad nē, tā nav, tad līdz ar to šis protokols ir apstiprināts. Saskaņā ar mūsu apstiprināto darbu kārtību seko padomus un komisijas paziņojumi par situāciju tuvajos austrumos un gazā. Man ir īpašs prieks e, šeit parlamenta sēžzālē sveikt ārlietu ministru Švarcenbergu, padomus priekšstādātāju ārlietās, kas vēl nu pat bija Āfrikā, un viņš ir uz karstām pētām ieradies šeit, lai ziņot. Mēs sveicam jūs parlamentā, Švarcenberkungs. Mēs arī priecāmies redzēt atbildīgo komisāru Benitu Ferrero Valnerskundzi, kas ļoti labi pazīst to austrumu konfliktu situāciju. Un es tiešām priecājos jūs šeit redzēt. Kolēģi un kolēģi, jūs diemžēl esat mazā skaitā vēl, bet tie, kas esat, esmu pārliecināts, ka jūs ļoti aktīvi.